Nākamais darba kārtības punkts ir pieci rezolūcija projekti par Ķīnu attiecībā uz minoritāšu tiesībām un nāsodu piemērošanu. E, došu vārdu Dekaizers kundzei sākumā. Paldies, priekšsēdētāji. Mana grupa ir mm, atteikusies no paraksta zem šīs rezolūcijas. Un es jums pastāstīšu, kāpēc. E, mēs negribētu pakārtot cilvēktiesību jautājumus tirzniecības interesēm. Sociāldemokrāti ir pārliecināti, ka mums būtu vajadzīgs dialogs. Nav nekādas jēgas e, pieņemt bezstruktūras rezolūcijas, kur ir iekļauts gan Dalailamā, gan uh, reliģiski krustagājieni, gan komunistiskā režīna pagātnes un tagadnes kļūdas. Šeit ir ļoti liels juceklis. Mēs vēlamies palīdzēt eh, cilvēkiem, kurus īpaši apdraud nāvisots. Mēs vēlamies palīdzēt to iguriem. Ir jāatcerās, ka vārda brīvība ir viena no svarīgākajām brīvībām pasaulē. Mēs vēlamies, lai visi varētu baudīt zināmas brīvības. 30. novembrī mums vajadzētu runāt par nāvessodu jautājumu. Padomē vajadzētu uzstāt, lai jaunajā partnerības nolīgumā būtu pants pār nāvessodu atcelšanu. Paldies! Higīnza kungam divas minūtes. Priekšādātāji! Es atbalstu aicinājumu, ka nāves sodam Ķīnā vajadzētu pielikt punktu. It īpaši tāpēc, ja nāves sodi tiek izmantota, lai terorizētu mazākuma tautības, mm, kas apdraud Ķīnas valsti. Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās valstis un citas lielvaras pasaulē kritizējot uh, cilvēktiesību pārkāpumus Ķīnā, ir visai maigas. Ja runa par strādnieku tiesību aizstāvēšanu, tad šādas kritikas īstenībā vispār nav. Un kāpēc tas tā tiek darīts? Tāpēc, ka šīs lielvaras vēlas uh, biznesa sakarus ar Ķīnu, tā lai varētu izbaudīt uh, Ķīnas strādnieku eksploatācijas augļus. Ķīnā uh, valda ļoti liela strādnieku eksploatācija. Uh, Desmitiem miljonu migrantu strādnieku dzīvo uh, pilnīgi nožēlojamā stāvoklī. Viņu bērni cieš no šiem briesmīgajiem apstākļiem, kādos viņi ir spiesti dzīvot. Multinacionālas kompānijas, kas atrodas Eiropas Savienībā un ASV, piedalās šajā eksploatācijā, lai varētu gūt lielāku peļņu. Ķīnas režīms turpina savas represijas. Šīs represijas ir palielinājušās, kopš eh, sociālisti ir izdomājuši, kā viņi izmantos kapitalistisko tirgu, lai veicinātu savu ekonomiku. Tiek ierobežoti žurnālisti, tiek ierobežoti cilvēktiesību aktīvisti, tiek ierobežoti cilvēki, kas iestājas par strādnieku tiesībām. Lenčs Skots, kas ir sociālists un kurš raksta uh, internetā tika aizturēts uz robežas, un viņu izraidīja no Ķīnas un neļāva tur vispār atgriezties. Mums vajadzētu iestāties par Ķīnas strādniekiem, mums, tos aiz, mums vajadzētu tos aizstāvēt, mums vajadzētu nodrošināt, lai viņiem tiek dotas tiesības streikot. Mums vajadzētu nodrošināt, lai tiek atbrīvoti politiskie cietumnieki un strādnieku kustības aktīvisti. Mums vajadzētu paust nacionālo solidaritāti ar Ķīnas strādniekiem, lai mēs varētu cīnīties pret šo briesmīgo birokrātijas režīmu. Daudzi no šī režīma uh, vadoņiem vēlas kļūt par oligarhiem, tāpat kā tas ir noticis Krievijā. Paldies Higīnce kungām, tagad Andrikienes kundzei vārds. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Tuvinoties Ķīnai, tirdzniecības un vidas aizsardzības jomā, ņemot vērā arī to, ka Ķīna organizēja Olimpiskās spēles pagājušajā gadā, e, mēs esam nedaudz aizmirsuši par e, cilvēktiesībām Ķīnā. Tibetā notika protesti pagājušajā gadā, Šinžinā tie notika šogad, bet varas iestāžu attieksme bija ļoti neproporcionāla. Ikvienam cilvēkam pasaulē ir tiesības protestēt pret valdības politiku, kas tiem nepatīk. Bet tā vietā mēs redzējām, ka Ķīnas varas iestādes izturējās brutāli un vardarbīgi pret demonstrātiem. Simtiem cilvēki ir nogalināti. Eh, daudz cilvēku, īpaši uiguri, tika, mm, tiem tika izpildīts nāves sots tikai tāpēc, ka viņi iestājās pret Ķīnas aparātu veikto politiku. Mēs apbrīnām Ķīnas kultūru, mums eh, patīk eh, preču un investīciju apmaiņa, bet mums vajadzētu skaidri norādīt, ka mēs nosodam šīs nogalināšanas un nāves sodus. Tieši tāpēc mums vēlreiz vajadzētu atkārtot mūsu aicinājumu Ķīnas uh, amatpersonām, lai tiktu uh, izveidots moratorijas nāves sodam un lai tiktu nodrošināta autonomija mazāktumu tautību apgabaliem. Paldies! Lohbīlers kundzei vārds viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Ķīna pēdējos gados ekonomikas jomā ir stipri attīstījusies, dzīves apstākļi daudziem ir uzlabojušies. Diemžēl šāds pats progress nav sasniegts cilvēktiesība aizsardzībā un īstenošanā. Un uh, tieši runājot par to, lai šādas tiesības varētu baudīt visi iedzīvotāji, neatkarīgi no viņu uh, ētniskās piedarības. Tieši pretēji pret tibetiešiem un uiguriem vēršanās tieši ir pastiprinājusies. Kas attiecas uz nāvis sodu piespriešanu, pozitīvi jāvērtē tas, ka Ķīnas augstākā tiesa kopš 2007. gada vēl pārskata visus uh, spriedumus un varētu būt, ka daži spriedumi tiks uh, mainīti. Un tomēr Ķīna ir uh, tā valsts, kur visvairāk nāvis sodi ir izpildīti 2008. gadā 1780 cilvēku, un šis te nezināmais skaitlis ir noteikti vēl augstāks. Ar um, mm, to jau, ar šo te zināmo skaitli jau 70% nāvs sodu notiek Ķīnā. Un ir uh, paplašināts arī pārkāpumu skaits, kas tagad ir 68 pārkāpumi, par kuriem var saņemt nāvis sodu. Uh, Un tāpēc mēs ar šo rezolūciju prasām, lai piespriestie nāves sodu tiktu, netiktu izpildīti un lai Ķīna pievienotos nāves sodu moratorijam. Paldies! Okay, just... Paldies! Tagad eh, politisko grupu runātāji. Vispirms arī Vilīnija kungs tautas partijas grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji! Mūsu pozīcija eh, attiecībā uz šo uh, rezolūciju ir uh, līdzīga Nobel um, miera prēmijas saņēmējam uh, Obamam. Viņa pozīcijai. Viņa principi ir arī mani principi, bet es domāju, ka mēs uh, nedrīkstam atkārtot kreiso partiju kļūdas, prasot tiesības tikai, ja tās netiek sasniegtas mazākumtautību tiesības ir jāaizstāv gan Ķīnā, gan citur. Mums ir vajadzīga stratēģija, mums ir jāapkopo visi spēki parlamentā, jābūt kopējai stratēģijai, lai mēs um, neveiktu tādas neskaidras uh, sarunas ar Ķīnas iestādēm. Ja mēs domājam, ka mēs varēsim atrisināt uh, cilvēktiesību problēmas Ķīnā bez Ķīnas valdības, tad tas nav ticami. Mums ir jāmēģina rast labāks uh, dialogs ar Ķīnas iestādēm. Pirms nākamās tikšanās ar Ķīnu mums vajadzētu koordinēties, sadarboties, uh, Un uh, uh, Rivelīnī kungs tiek pārtraukts, jo viņam ir tikai viena minūte uzstāšanās laiks. Rivelīnī kungs turpina, ir jāveido jaunas attiecības ar Ķīnu, es atbalstu rezolūcijā paustos principus, tie ir arī mani principi, bet es domāju, ka strateģiski raugoties tas tiešām var nākt par sliktu, tas varētu apdraudēt šais jaunās sarunas ar Ķīnu. Paldies, un nākamreiz, tad, kad jums būs viena minūte, lūdzu ievērojiet uzstāšanās laiku. Gomešas kundze arī vienu minūtu no sociāla demokrāta grupas. Priekšsādātāji. Es atvainojos, saka eh, priekšsādātāja kungs, posildīts kungs, rūdzu vārdu, posēlt kungs. Priekšsādātāja kungs, eh, tā ir. Uh, uzstāšanās mūsu politiskās grupas vārdā. Mūsu politiskā grupa pieteica pagājušajā nedēļā, lai šis punkts būtu uh, darba kārtībā. Mēs gribam par to diskutēt um, un gribam balsot, bet tas, ko pauda mūsu kolēģis, bija personīgs uh, viedoklis un nevis politiskās grupas vārdā. Pasaut kungs, es to saprotu, saka priekšsādātājs, bet mēs vienojāmies, ka uh, runātājiem ir zināms laiks, un katrai politiskajai grupai tiek dota minūte. Paldies! Tagad Anna Gomeša. Na China continuam a ser reprimidos. Priekšsādātāja kungs, Ķīnā mēs joprojām saskaramies ar uh, vajāšanu pret, uh, kaut, pret cilvēkiem, kas grib aizstāvēt savas tiesības, uh, un pret mazākumtautībām ir ļoti īpaša asvēršanās pret uiguriem un tibetiešiem. Bet uh, Saharau balvas uh, aktīvisti palīdz uh, Obamam un um, mēs joprojām skatām šos jautājumus. Fakti ir tādi, ka notiek spīdzināšana, politiskā apstiestība, tiek izpildīta nāves soda, un tie visi ir pasākumi, ko Ķīna īsteno, lai apspiestu cilvēkus. Kaut gan uh, Ķīna ir apvienoto nāciju dalībvalsts un ir parakstījusi un ratificējusi virkni konvenciju ķīnieši jau nav nekādi marsieši, tie ir tādi paši cilvēki kā vispārējie un vēlas, lai viņu pamatiesības būtu ievērotas. Paldies, tagad man Bālēn kungs vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēž kungs. Mēs kā liberāļi esam pret nāsodu principā. Šajā gadījumā Ķīna vēl izmanto pie tam nāsodu, lai vērstos pret eh, minoritātēm tā kā tibetiešus, uigurs un cits Ķīna nav demokrātiska valsts, cilvēku tiesību šeit netiek ievērots. Ķīna ir uh, barga, e, nežēlīga politika pret Taivānu, jāizdara spiediens uz Ķīni. Es zinu, ka tas sarežģītā ir milzīgs tiks, bet mums jācīnās par savu, saviem principiem, tādēļ mēs šo rezolūciju atbalstam. Paldies! Paldies! Vārds Hautalas kundzei vienu minūti. Paldies, priekšsēžkungs! Kādēļ? Eh, mēs esam par dialogu. Tādēļ, ka pat labam mēs gatavojam galvoņu sanāksmi starp ES un Ķīnu. Un līdz ar to arī cilvēku tiesību dialogs tiek veicināts parlamentā, cilvēktiesībā pakškomiteja. Mūsu pienākums ir atgādināt padomē un komisijai, ka cilvēktiesību dialoga rezultāti arī ir uh, jāpauž uh, eh, galviņu sanāksmēs. Ceru, ka uh, De Huhtkungs man klausās, jo viņš tagad diskutē ar kolēģi. Ir svarīgi, ka šis dialogs notiek pa cilvēktiesībām ar Ķīnu. Ķīnai jāsaprot, ka šī valsts tikai tad spēs attīstīties tālāk, ja tā būs atvērta valsts un ja tā dos cilvēkiem tiesības uz brīvu viedokļu paušanu. Mēs nevaram attiekties pret Ķīnu pavisam savādāk kā pret citām valstīm. Mums ir vajadzīga uh, brīvradošie spēki, nevis apspiestība. Cilvēktiesības ir uni universāls. Mēs nevaram uh, Ķīnu aplūkos kā izņēmumu šajā sakarā. Tātad piekrīt Gomes skundzei, un mums ir jāvēršas pret Ķīnu tāpat, kā mēs to darām pret citām valstīm. Paldies! tagad konservātoru un reformistu valda Tanakungam vārds. Paldies! Es ilgi esmu kritizējis Ķīnas cilvēktiesību pārkāpums, eh, eh, mierpilnā Taivāna tiek, eh, uz viņu tiek izdarīts brutāls spiediens un tā tiek izslēgta no starptautiskā organizācijām, tā skaitā pasaules veselības organizācija. Mierpilnā tibetiešu kultūra tiek apspiest Falun Gong organizācija, cits reliģisks minoritāts un Ķīnā pastāv cenzūra vispārīgi, tā skaitā mediju un internetu un Google Es arī nosodu brutālo un uh, plašā mērā piemēroto uh, eh, nāsodu. Uh, Tomēr mana grupa ECR e uzskata to par uh, personīgu sirdsapziņas jautājumu, vai e, nāsot var piemērot vissmagākos slepkavību un citos gaļumos. Taču Tātad šajā provincē daudz mierpilni ķīnieši brutāli noslakavot. Tomēr mēs arī saprotam, ka ir jābūt labākām harmoniskām attiecībām ar minoritātēm, kā uiguriem un citām musulmaņu minoritātēm. Tāpat kā viss cits savas grupas locekļi, es aicinu, ka jābūt uh, uh, godīgām tiesprāvām. Paldies un tālāk Ačmarek kungs. Priekšsēdētā kungs, dāmas un kungi. Tautas partijas grupa atbalsta rezolūcijas projektu. Es gribētu teikt, ka mani pārsteidz ieteikumi no citu grupu kolēģiem, kas saka, ka mums nevajadzētu minēt vairs citus eh, piemērus par uh, cilvēktiesību pārkāpumiem un nāvsodu izpildīšanu. Kādēļ? Nu, lūk, tādēļ, ka uh, tuvojas. Uh, samits. Nu, ziniet, es domāju, tas nav attaisnojums. Mums nav jā, jābūt, mums nav jāklusē un nav jāpiemēro dubult, dubult uh, standarti. Es uzskatu, ka mūsu parlamenta viens no pamatu uzdevumiem ir cilvēktiesība aizsardzība, ne, neskatoties uz to, vai mēs runājam par lielu vai mazu valsti. Piemēram, Laos vai Vietnamu. Ķīna ir uh, valsts, kurā visvairāk nāvsot tiek izpildīts. Viņi ne neievēro pat minimālos tiesību standartus, piemēram, nenodrošina taisnīgu tiesu. Mēs nesen svinējām 20. gadsimtu kopš Berlīnas mūra krišanas. Ja mums nebūtu bijis drosmes, Eiropa šodien izstītos pavisam savādāk. Palēcka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlētos ticēt, ka 21. gadsimtā nāvso tiks izskauti, izskausti pilnībā. Un es ceru, ka nāvso izpildīšanas rīki drīzumā būs redzami tikai muzejos. Taču, lai to sasniegtu, mums eh, vēl tāls ceļš ejams. Ķīna eh, šodien ir viena no vadošajām valstīm eh, nāves sodu skaita izpildīšanas ziņā, bet arī piepspriesto nāves sodu skaita ziņā tā ir viena no vadošajām pasaulē. Daudzi, protams, iebildīs, ka arī ASV tiek izpildīti nāvis sodi, taču, ja mēs runājam par strateģisko partnerību starp Eiropas Savienību un Ķīnu, kas ir svarīga abām pusēm, uh, tad es domāju, ka Ķīnai ir jāmaina sava politika attiecībā uz nāves sodiem un arī attiecībā uz dialogu ar minoritātēm un mierīgu līdzās pastāvēšanu ar tām. Uh, Lichtenbergers kundze. Tī, uh... Paldies, priekšsādātāja kungs. minoritāšu tiesību pārkāpumi Ķīnā ir eh, joma, kas, eh, ko mēs esam vērojuši daudzus gadus. Eiropas Savienība un Ķīna savos, savās attiecībās ir vienmēr pieskārusies šim jautājumam. Minoritāšu situācija ir pasliktinājusies, it īpaši pēc Olimpisko spēļu norises Ķīnā. Manuprāt, atsevišķas minoritātes izjūt aizvien lielāku spiedienu Ķīnā. Tādēļ es īsti nesaprotu, kādēļ devīto punktu vajadzētu svītrot no mūsu rezolūcijas. Šajā punktā runa ir par plašāku un dziļāku dialogu. Protams, mēs zinām, ka Ķīna ir spēcīgs starptautiskais spēlētājs dažādos jautājumos. Protams, kā Ķīnai vajadzētu lielāku respektu izrādīt pret cilvēktiesībām, un to vajadzētu iekļaut nevien konstitūcijā, bet arī praktiskajā dzīvē, ievērot šo cilvēktiesību ievērošanas principu. Tibetieši, Uiguri un Ķīnas cilvēktiesība aizstāvi eh, par to nemitīgi atgādina. Paldies, Lichtenbergers kungs, Posaut kungs, godātais priekšsādātāja kungs. Es jau šeit, šajā zālē, reiz teicu, ka Uiguru pasaules kongress ir galvenā organizācija Uiguru tiesība aizsardzībai. Daudzi Čehi savulaik brauca uz Mīnheni, ejot tur atradās brīvās Eiropas radiostācija, un tā bija arī vieta, kur Čehi varēja satikties. Frans Jozefs Strauss vienmēr ir aizstāvējis brīvo radiostaciju, brīvās Eiropas radiostaciju pastāvēšanu arī pēc tam, kad tās tiks slēgtas. Un tāpēc mums ir nepieciešams kaut kas līdzīgs arī Ķīnā. Ar Ķīnu ir vajadzīgas ciešāka kontakta, taču tāpat laikā stingri jānorāda, ka demokrātija un cilvēktiesības ir principi, kas mums ir ļoti svarīgi. Mīnhenē pirms vairākām nedēļām tika uh, iz, tika izkratīti vairāki dzīvokļi. E, Ķīnas aģenti visādos veidos mēģina kavēt Uiguru brīvās radiostacijas darbību. Šie aģenti e, gan terorizē Minhenē dzīvošos Uigurs, gan arī aizstāv nāvas sodu tālāko e, pielietošanu. Paldies! Butikopfer kungs, Butikopfer kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Tas, ka Eiropas parlaments, kad vien iespējams, iestājas pret nāves sodu izpildīšanu, ir eh, pats par sevi saprotams. Es, protams, aizstāvu no, moratoriju noteikšanu nāves sodam. Taču cilvēktiesība aizstāvēšana nedrīkst tikt izmantota ļaunprātīgi. Mēs nevaram apšaubīt Ķīnas godīgumu. Mēs šeit mēģinām kā karikatūrā tēlot Ķīnas sabiedrību. Tas nepalīdz tiem ķīniešiem, kas Ķīnās par, cīnās par brīvību, eh, cilvēktiesībām, par harmoniju. Mūsu mērķim ir jābūt palīdzēt šiem cilvēkiem un nevis mēģināt eh, kaut kā pašiem attaisnot savu pastāvēšanu Mums ir šī te steidzamā rezolūcija, kurā ir ļoti plaši runāts par moratoriju attiecībā uz tibetiešiem. Tam nav nekādas saistības ar cilvēktiesībām. Tā nav pieņemama pozīcija. Es ļoti gribētu, lai nākotnē gatavojoties Eiropas Savienības Ķīnas galotņu tikšanai, mums būtu plašas diskusijas par attiecībām starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Mēs runātu par visiem šo attiecību aspektiem, nevis izrautu tikai kādu vienu. Paldies! Jūs pēdējais teikums bija ļoti garš. Šūts kungs, lūdzu, nākamais. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu nedaudz paturpināt to, ko Butikofer kungs teica. Mana grupa lūdza lai tiktu ņemta vērā e, paredzētā nāves soda izpildīšana dažiem uiguriem Ķīnā. Tāpat arī nāves sots ir piešķirts demonstrāciju dalībniekiem, un viņi gaida tā izpildu. Tās, e, šeit es runāju par Irānas demonstrācijas dalībniekiem. Šie jautājumi tiešām ir jārisina steidzami, jo nāves sots ir paredzēts jau pavisam drīz. Ķīnai ir ļoti daudz pārmetumu tiek izteikti par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tas, ka viņiem ir šāda te pārkāpuma pieredze, ir neapšaubām, un situācija ir nepieņemama. Un tomēr prezidenta konferencā mēs lūdzām atdalīt divas lietas. Pirmkārt, šeit mēs runājam par steidzamo jautājumu, par gaidāmajiem nāves sodiem, par to, ka mēs vēlamies tos novērst. Un otrs ir Eiropas Savienības un Ķīnas attiecības, Eiropas parlamenta attieksme pret šo attiecību politisko, ekonomisko aspektu. Mēs vēlētos par to runāt debatēs par Eiropas Savienības Ķīnas samitu. Un mēs gribētu izteikt viedokli par šīm attiecībām rezolūcijā. Šāda iemesla dēļ, ka tiek jaukta šīs lietas, notiek pārpratumi. Mūsu grupa uzstāja, ka ir jābalso par steidzam risināmo jautājumu un nevis par daudz un dažādiem citiem jautājumiem. Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Ir, laiks ir tikai divas minūtes. Taču es izņēmu kārtā došu uh, vārdu pa vienam runātājam no katras grupas. Tikko kā runāja socialists no tautas partijas runās Pēkis kungs. Elnök úr, nagy komoly fejlemény, hogy priekšsēdētāji. Gősséggel nap. Mēs vērojam to, ka ļoti pozitīva attīstība, ka šis jautājums ir skatīts kā steidzamības jautājums pēc Ungāru taiskaitā deputāta iniciatīvas, un es gribētu pateikties atsevišķām politiskām grupām par atbalstu, taču es gribētu arī eh, paust savu neapmierinātību ar to, ka vairāk sociālisti deputāti ir atsāku, atsaukuši savus pārakstus. Tāpat arī es izsaku nožēlu par to faktu, ka otrdien visa kritika attiecībā uz komunistu režīmiem un visas atsaucas uz minoritāšu tiesībām tika izņemtas no teksta. Un tas notika, kā jūs sacīju, otrdien Eiropas Savienībai. Visbeidzot, vajadzētu uh, apzināties komunistiskās pagātnes negatīvos aspektus un arī apzināties to, ka uh, šī komunisma pagātne vēl aizvien dzīvo Ķīnā, taiskaitā Maisnerkungs, nākošais runātājs. D Maisnerkundze atvainojiet, dāmas un kungi, mēs esam pret nāves sodu, neatkarīgi no tā kur pasaulē tā notiek. Mēs esam pret to, ka etniskas vai reliģiozas minoritātes eh, tiek vajātas. Diemžēl tā tas notiek Ķīnā. Visi bija iedomājušies, ka olimpiskās spēles eh, šai valstī liktu vairāk respektēt cilvēktiesības, apzinoties to, ka eh, pasaules uzmanība ir vērsta uz eh, Ķīnu. Diemžēl tā tas nav noticis. Mēs aizvien šodien saskaramies ar nāvisot izpildi, un aš vēl aizvien šodien par to ir jārunā, jo novembra mēnesī vien deviņi e, uiguri E, viņiem ir izpildīts nāves sods vairākiem tibetiešiem draud e, nāves sodu e, izpildi. Es gribu šeit atzīmēt, ka Ķīna ir mūsu nozīmīgs ekonomisks partners, un tas padara šo cilvēktiesību problēmu vēl asāku. Un tāpēc ir ļoti nozīmīgi pieminēt šo jautājumu. Mēs nevēlamies, lai jebkur pasaulē tiktu izpildīti nāves sodi, un mēs aicinām pieprasīt moratoriju šiem nāves sodu izpildēm. Viss ir jādara jādara, lai moratorijas pastāv, kamēr vien pastāv šāds nāvis sots pasaulē. Pankovska kungs, priekšsēdētāja, dāmas un kungi, kā polijas pārstāvis es vienmēr e, domāju un jūtu, kā man sirds puksta e, ātrāk, tad, kad mēs runājam par cilvēktiesībām Ķīnā. Un e, Es atceros, ka Polijā notika pirmās demokrātiskās eh, vēlēšanas, un tajā pašā dienā Ķīnā, eh, Tiananmeņas laukumā, eh, tanki sadragāja studentu demonstrāciju. Mēs zinām, ka bija sava recepte, ar kur tika sakauts komunisms, sagrauts komunisms bijušajā padomu savienībā. Tomēr šī pati recepte nav spēkā Ķīnā. Eh, Vēl pavisam nesen eh, pasaules lielvaras eh, sākotnēji uzskatīja, ka tās varētu boikotēt Ķīnas olimpiskās spēles Ķīnā, bet vēlāk tomēr tās izlēma ekonomiski interešu vadītas pievērt acis uz nāvisodu izpildēm, kas notiek Ķīnā. Nāvisoda piemērošana ir milzīgs noziegums. Tāpat ir cilvēki, kuri iet bojā darba nometnēs E, cilvēki, kur iet bojā, e, kas atrodas apcietinājumā, e, kuru nāvei nav nekāda attaisnojuma. Mums ir jāapzinās, kādas ir cilvēktiesības, to vērtību, un tam jābūt primāram par ekonomiskajām tiesībām. Un visbeidzot dodu vārdu komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Vispirms es vēlētos pasvītrot, kāda šobrīd ir situācija Eiropas Savienības Ķīnas attiecībās. At Eh, eh, vispirms es vēlos norādīt, ka eh, mēs esam ka Ķīna ir mūsu nozīmīgs ekonomisks strateģisks partners, un 30. novembrī Pekinā notiks E, Eiropas Savienības e, Ķīnas samits, kurā mēs skatīsim nozīmīgus jautājumus, tā skaitā arī cilvēktiesību jautājumus, arī ekonomiskās krīzes ietekmu, cits ļoti nozīmīgus jautājumus. Taču strateģiskā partnerība nav e, vienā, vienlīdzīgi pilnīgi visu jautājumu skatīšana. Mums ir jāskatās īpaši tādi jautājumi, kas ir saistīti ar cilvēktiesībām un demokrātiju un mums šie jautājumi ir jāapspriež vaisirdīgi. Cilvēktiesību jautājumi, ieskaitot nāvis sodu un etnisko minoritāšu e, pamattiesību jautājumi, vienmēr tiek skatīti politiskā kontekstā un arī mūsu cilvēktiesību dialogu ar Ķīnas varas iestādēm. Tieši tāpat notika. E, Nesen 20. Eh, novembrī uh, E, Pekīnā, kad mēs apspriedām šos jautājumus 38. raundā. Un aicinājums e, atsacīties, e, atteikties no nāvis soda Ķīnā vienmēr izskan pilnīgi visos gadījumos. Tieši tas pats attiecas uz etnisko minoritāšu tiesību ievērošanu. Es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka mēs, mūsu parlaments, vienmēr turpinās skatīt šos jautājumus visos gadījumos. E, komisāre e, Valdnere e, apspriet Tibetas jautājumu ar tā. Un tāpat arī es gribētu piezīmēt septiņus galvenos elementus, uz kuriem balstās Eiropas Savienības pozīcija. Mēs visi esam atbalstījuši dialogu starp Ķīnas varas iestādēm un attiecīgajiem Dalailāmas pārstāvjiem. Cilvēktiesības ir universāls jautājums, un šis jautājums ir tīri leģitīmi izraisa mūsu bažas. Un arī tādā veidā tas ir skatīts. Mēs esam vienmēr darījuši zinām šo vēstījumu mūsu Ķīnas sarunu partneriem ku, un vienmēr rūpīgi uzklausījuši viņu viedokļus. Komisārai Aštonai arī bija iespēja jūlijā paust bāžas par nemieriem Sinjangā, kā arī komisāri e, pauda savu līdzjūtību upuru ģimenēm. Eiropas Savienība atbalsta visus pūliņus, kas ir veltīti uz samierinu, virzīt uz samierināšanos reģiona. Eiropas Savienība e, respektē e, Ķīnas tiesības uz tie, saukt pie atbildības vainīgos, taču tajā pašā laikā ļoti svarīgi uzskat, ka taisnīga tiesa ir ārkārtīgi nozīmība E, nozīmīga. Un sarunās ar Ķīnu e, nepārtraukt tiek uzsvērta, uzsvērta 29. E, oktobra un 13. novembra deklarācijās sacīta, paziņojums sacītais. Un šajos paziņojums Ķīnai ir aicināts atsacīties no nāvisodiem, kas ir piespriest saskaņā ar siņģeņas nemieriem. Kā arī Eh, sekot notikumiem pēc eh, eh, Tibets un Siņaņas nemieriem, kā arī mēs aicinām uz plašāku atvērtību Ķīnā, respektējot saprotiskos standārtus, cilvēktiesības un apzināties pasaules izaicinājumus. Mēs visi ceram, ka Olimpiskās spēles iezīmēs sākumu elastīgākai situācijai Ķīnā Eh, attiecībā uz cilvēktiesībām. Diemžēl līdz šim laikam tas tomēr nav īstenojies. Mums ir jāturpina strādāt pie mūsu strateģiskās partnerības attīstības un cilvēktiesību ievērošanas, kas eh, ir neatņemama daļa no mūsu dialoga. Un Ķīnas Eiropas Savienības samits eh, Pekinā ir nozīmīgs, eh, eh, nozīmīga iespēja, lai mēs to varētu darīt un virzīt notikumu tālāko evolūciju. Paldies, paldies komisāri! Un tagad mēs varam pāriet pie balsojuma. Un... Mums ir pavisam trīs priekšlikumi, proti Nikvar, par Nikaragvu. Prieksēdētāji vēlos atgādināt, ka mana grupa izlēmusi nepiedalīties balsojumos manas iepriekš.